ir jautājums adresēti eh, divi mutiskie jautājumi, kas tiek adresēti komisijai. Un no sākuma došu uz piecām minūtēm patām Galaheram vārdu, bet viņš nav ieradies. Un tādā gadījumā došu vārdu Kadeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dargie kolēģi. Es eh, gribu uzsākt šo debati par jūras astāru saglabāšanu Eiropas mērogā, tāpēc, ka mums ir noteikti izaicinājumi un uzdevumi uzraudzīt šīs sūgas attīstību. Mēs zinām, ka jūras astārs ir ļoti svarīga sūga, eh, tā tiek zvejota eh, ne tikai atpūtas zvejā, bet arī profesionālā zvejā un vairākās Eiropas vietās Atlantijas okeānā arī šī jūras astāra zveja ir ļoti svarīga nodarbe, tā arī dod savu ieguldījumu lokāla ekonomikā Eiropā un ir dažādi veidi. Šeit mm, ir izmantot arī dažādi rīki un mm, Tātad mēs konstatējam, ka šīs sugas krājumi nu, samazinās. Un tāpēc um, jau ir 4. vai 5. gads, kad um, mums samazinājies 35-40 uh, cm sasniedz jūras asargārums. Tad attiecīgi ir jādomā par to, kādā veidā šī zvēja notiek, vai mums uh, nevaram šeit runāt par šādu zveju, šāda vei, šā, šī, šī zivs, šī suga ir ievainojama, izūt šie krājumi, tāpēc uzdevums ir aizsargāt šī, šo krājumu. Francija šobrīd īsteno interesants pasākums kopā ar profesionālās zvejas atbalstītājiem. Mēs, e, mums ir šī te jūras asar komisija un arī attiecīgais e, institūts. Un e, ir arī noteikts izmērs pieci milimetri. Esam 5 tonnas dienā mums ir limits kā kvota, un arī mēs gribam koriģēt šo e, linuma acis izmēru. Un, attiecīgi, zivsaimniecība ir e, izlēmusi minimālo garumu arī palielināt, lai saglabātu labāk šo sugu. Viņi ir parādījuši, ka ir nepieciešami noteikti pasākam Eiropas. Uh, Savienībai ir jāizanalizē šis jautājums. Katrā ziņā uh, jau 2012. gada um, mēs jau runājam par to, ka jūras asveri ir starp problemātiskajām sugām. Mēs runājam par to, ka samazinās uh, attiecīgi totālā jūras asveri nozē par 20%. Uh, un tad mēs formulējām savus plānus. Un 2011. gada februārī uh, arī mēs norādījām uz to, ka šī nozvei ir ļoti problemātiska. Tātad jāvērš šī uzmanība Eiropas mēroga un um, uh, Eiropas komisijai vajadzētu uh, ķerties pie šī jautājuma arī norādīt dalībvalstīm. Katrā ziņā vajadzētu arī izbalansēt šo maza, šo maza jomas zveju un atpūtas zveju, lai nodrošinātu jūras asaru atjaunošanos, organizējot nozveju zinātniski pamatotā veidā. Eh, katrā ziņā ir jāvada šī nodarbe tādā veidā, lai zveja varētu turpināties, izmantojot kvotas. Eh, protams, kvotas vajadzētu pieļaujamās, pie, eh, pieļaujamās nozvejas normas vajadzētu fiksēt, balstoties uz zinātniskiem pamatiem. Ir jāskatās arī uz ilgtermiņa aspektu. Tādā veidā arī globāli mēs varēsim darboties un arī tirgot šo sugu, ko ļoti pieprasa mūsu patērētāji. Noteikti ir jāregulē arī atpūtas zveju, eh, konkrēti nosakot apjomus eh, gada griezuma. Eiropas eh, līmenī šī debate ļauj mums noteikt starp trim institūcijām šo te nozvejas normu, un tādā veidā mēs varētu krājumu aizsargāt Eiropas līmeni. 2014. gadā vajadzētu veikt visaptverošā analīzi šai sugai. Tad es piedāvāju noteikt normu. Tādā veidā mēs to varētu iekļaut daudzgadu plāna, un šo minimālo garumu vajadzētu noteikt kā 40 cm. Komisijai ir jāuzņem savu atbildības darbu, vajadzētu konkrēti piedāvāt savus pasākumus, kas mums ļautu nosargāt šo sugu, lai mēs varētu to zvejot, arī saglabāt pievienoto vērtību, lai mūsu zvejnieki varētu turpināt savu ierasto um, profesionālo darbību. Un es ļoti ceru, ka līdz mandāta beigām komisija eh, varēs piedāvāt mums attiecīgajā Atlantijas okeānā savus eh, piedāvājumus, lai nodrošinātu šīs augs ilgspējīgu attīstību. Paldies, Kade kungs, tagad Galeher kungs, otrs jautājuma autors. Paldies, priekšsēdētāji. Islande un Pēru salas. Islande un Pēru salas Eh, pēdējo gadu laikā zvejo makreles bez kādām normām, un arī Īslanda ir palielinājusi savu nozēju no 1% 26. gadā līdz 23% 2013. gadā. Un Fēru salas arī savu īpatsvaru ir palielinājuši no 4,6% 2009. gadā līdz 23,9% 2013. gadā. Atkal šeit mēs redzam, ka viņi izvējo tajā pašā eh, teritorija. Vakar vakarā Londonā pēc daudzām un garām sanāksmēm beidzot tika panākta vienošanās starp Eiropas Savienību, Norvēģiju un Pēru salām par makreles nozvejas normu sadali e, šajā Atlantijas teritorijā. E, šī vienošanās darbosies piecus gadus, bet Islande nav pievienojusies um, šai, šai norunai, viņi ir atkāpusies no sarunām, viņi ir noteikuši savu vienpusējo kvotu 2014. gadam. Kopējā pie, no, pieļēma nozveja 1,2 miljonu tonas ir, tas ir pēc vakardienas sanāksmes, e, tas atspoguļo arī ISIS rekomendāciju kas piedāvā pie, eh, šo normu palielināt. Un no īrijas perspektīvas, jāsaka, šī vienošanās ir ļoti laba ziņas arī maniem vēlētājiem. Īrijas makarels kvota palielināsies no 57 mm, tūkstošiem tonu līdz 102, 105 tonām. Attiecīgi Tas ir ļoti būtisks īpatsvara pieaugums, 60% pieaugums e, salīdzinot ar provizorisko kvotu, kas tika piešķirta mums gada sākumā. Ilgtermiņā Ferusālas tātad ir saņemuši 12,6%, bet šis, šī te daļa, šis īpatsvars e, ir pilnīgi nepamatots. E, katrā ziņā tas nedrīkstētu ietekmēt negatīvi kopēju Eiropas situāciju. Es gribētu aicināt komisāru Damenaki uzņemties pilnīgi atbildību par šīs situācijas vadīšanu. Es būšu ļoti saprātīgs apgalvojot, ka es esmu vīlies šodien. Tas, ka viņa šeit nav Eh, arī norāda, kāda attieksme ir šai eh, komisārei pret mūsu parlamentu un zivsaimniecības komiteju. Komisāri gribēja noslēgt šo vienošanos par jebkuru cenu un ir. Eh, tātad cīnīsies par 11,9%, bet tas nav labi 12. gadā vajadzētu tomēr Tātad viņi bija pret sankcijām, kaut gan mēs 87% šeit nobalsījām par sankcijām. Tad viņi ir pretrunā ar mums darbojusies. Mēs vienmēr esam bijuši izlēmīgi, mēs gribam vienmēr glābt Eiropas zivsaimniecības industriju. Ilgtermiņa risinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu makreles ilgspējīgu zvēju. Tas ir nepieciešams gan zivsaimniecības, gan pārstrādes sektoriem. Ļoti žēl, ka Tagad visi šie uzdevumi būs jāveic jaunajai komisijai, un ļoti ceru, ka arī jaunā komisija labāk rūpēsies par šo sektoru. Īslanda un Fērusalas eh, balto eh, paltusu bija pārzvejojušas eh, ļoti būtiski rezultātā. Šī zivs tagad ir, šī suga ir samazinājusies. Šī situācija ar paltusu norāda, kas var notikt, ja, eh, kā vienmēr, Īslande nevēlas sadarboties ar pāriem valstīm un komisija neseko mūsu interesē. Es arī uzskatu, ka tagad vajadzētu runāt par izniecības sankcijām. Es jau teicu, ka rakstīju ziņojumu un to atbalstīja ar vairākumu šis parlaments. Un pirms vasaras pārtraukuma pagājuši, kad eh, komisāri runāja mums un teica, ka viņa nekaut nekavējoties eh, uzspiedīs sankcijas, bet viņa neko nav darījusi, viņa nav izpildījusi savu solījumu. Tā rezultātā mēs neesam vērsuši pret Norvēģiju. Norvēģija šeit rīkojas pret eh, Eiropas industriju, un komisārs Kons ir atbildīgi par mūsu visu Eiropas eh, stāvokli. Un tātad viņa nav piemērojusi sankcijas pret Īslandi pagājušajā gadā, un ja viņa to būtu darījusi, tad mums nebūtu tāda situācija kā šodien, kad mēs redzam, ka atkal Īslanda atsakās sadarboties 27. maija. At, atkal tas pats ar siļķi. At, e, Ziemeļatlantijas reģionā. Un tagad mums ir obligāti jārunā par sankcijām, kas ir vērsts pret Islandi ar nekavējošu efektu. Paldies, Levandovska kungs no kom komisārs, lūdzu. I take the Sibas Conservation Act. Paldies! Es uh, sākumā runāšu par jūras asaru krājumu saglabāšanu. Paldies, ka jūs uzdevāt jautājumu komisijai. Mēs par uh, jūras asaru krājumu saglabāšanu ar parlamentu diskutējam jau kopš 2012. gada. Un uh, Tagad mūsu rīcībā ir vairāk zinātnisku atzinumu par šiem krājumiem un ir arī reformēta KZP, jeb kopīgā zivsaimniecības politika. Ja mēs runājam par zinātniskajiem atzinumiem, eh, tie pierāda, ka biomasa ir samazinājusies, līdz ar to ir jāzvejo mazāk jūras asaru. Komisija, protams, zinātnieku atzinums uztver nopietni, un mēs atbalstām šādu pieeju. Ja runājam par KZP reformu, gribu teikt, ka četrām dalību valstīm ir e, jāuzņemas atbildība un jāizveido kontrols instances, e, tās e, organizējot efektīvāk. Eh, tā ir tāda pieeja no apakšas uz augšu, un, protams, es eh, uzmanīgi uzklausu deputātu runas, bet īstenībā KZP reformas pamatā bija reģionalizācija. Nu, tagad ir pienācis laiks ķerties, eh, vērsim pie ragiem un pastīties, vai tas viss patiešām nesīs cerētos augļus. Un tagad, protams, ir jāizvērtē, vai pasākumi bijuši efektīvi un vai ar tiem pietiek, varbūt vajag vēl papildus struktūras. Piedāvājot e, kvotas visā Eiropas Savienībā, Kadekungs e, to uzsvēra īpaši spilgti, tātad tā ir viena no iespējām, bet. Bet. E, dalību valstis vēlas uzņemties paši savu atbildību un runā par šo reģionalizācijas pieeju. Tāda nu ir situācija. No vienas puses zinātniskie pierādījumi, kas ir neapgāžami, uh, Un tad ir reģionalizācija, kas izriet no KZP reformām. Es ļoti uzmanīgi klausījos Kadeka kungā. Viņš piedāvāja visu Eiropas kvotu, citādāku loģiku, bet vairums dalību valstu nepie, nevēlas atbalstīt šādu pan-Eiropas kvotu. Tālāk par makrelēm. Mēs sadarbojamies ar parlamentu jau četrus gadus, lai atrast kaut kāds risinājums. Jāsaka, ka makreles eh, pārvietojas un mums ir jāsaprot, eh, kā tas ietekmē atsevišķas dalību valstis. Un arī, protams, eh, krājumu migrācijai, zivju krājumiem ir izsakots, un arī tie ir neapgāžami zinātniski pierādījumi. Eiropas Savienība Norvēģija un Fēru salas bez Islandas vakar vienojās, kā teica Galaher kungs. Jā, tā nu tas ir. Islande neparakstīja nolīgumu, tas notika pēc garām sarežģītām diskusijām ar komisiju, bet es nevaru piekrist, ka mēs būtu parakstījuši šo nolīgumu, neņemot vērā mūsu uh, zvejnieku intereses. Tagad nolīgums būs spēkā uz pieciem gadiem, nu tas vismaz mums atļaus kaut ko prognozēt uh, uz priekšu uh, un uh, varēs garantēt stabilāku makreļu nozveju. Un Damanakī kundze ir vīlusies, ka Īslande nav parakstījis nolīgumu, esmu dzirdējis arī pieminam sankcijas, tā ir viena no iespējām, bet Mums varbūt vajadzētu pirmām kārtām izplatīt labās ziņas. Mēs te rūpējamies par krājumu ilgtspēju, noturību un nu, mūsu zvejniekiem un viņu ģimenēm Spānijā, Portugālē, Francijā, Īrijā, apvienotajā karalistē un citās valstīs tās noteikti nav sliktas ziņas. Protams, Eiropas komisijai ir jāuzņems iniciatīva un uzklausot eh, godāto deputātu izteikumus un eh, klausoties arī vēl pārējos, es noteikti dzirdēšu arī atzinīgus vārdus. Tātad esam vienojušies ar divām valstīm un runājot par Īslandi, daudzi atbalsta sankcijas. Paldies eh, komisāru kungam, un tagad eh, došu vārdu Mato Ādrovēru kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šīs ir kopīgās debates par jūras asaru un makreļu klājumiem un ir patiešām ļoti sarūktinoši, ka Damanēkī kundze atbildīgā komisāra šodien pie mums nav ieradusies. Jā, nu šī bija viena no tām retām reizēm, kad es viņu varētu uzteikt par panākto, par šo nolīgumu, bet, diemžēl, viņa pat nav ieradusies, lai uzklausītu pat savām ausīm uzslavas. Un tika teikts, ka ir daudz problēmu ar makreļu krājumiem, šī problēma nav jauna, ir bijušas neskaitāmas iniciatīvas, un Eiropas parlaments ir bijis neizmērojami pacietīgs gan ar dalību valstīm, gan ar komisiju. Kad es uh, sāku gatavoties savai runai, es mm, nedaudz palauzīju galvu par vairākiem jautājumiem. Kādēļ tad nav joprojām sas, parakstīts nolīgums? Jāsaka, ka makrēļu krājumi tiek uh, aizvien vairāk noplicināti un situācija kļūs vēl bēdīgāka, ja mēs neieviesīsim kvotas un tālāk fēru salas noteiktā kvota. Daudz, kas tiek darīts. Uh, galvenokārt eh, atbilstot Norvēģijas intereses, bet ar šo valsti mums ir nolīgums. Un gribēju pavaicāt komisijā, kādēļ ir valsts, kas ievēro mūsu vienošanās un citas savukārt nē. Un jāsaka, ka pret citām valstīm arī attieksme ir tāda daudz eh, maigāka, un pret citām atkal esam nepiekāpīgāk. Nevar mērīt visu ar divējādām mērauklām. Jāsaka, ka Spānija šeit spēlē līderlomu, mēs ļoti aktīvi cīnāmies arī pret nelegālo zveju, bet kādēļ Islanda nepiedalās šajā darbā? Komisijai jābūt stingrai, jūs nedrīkstat ar viņiem tā ucināties, tā, ar tām valstīm, kas neievēro savas norunas. Uh, Zilo kartiņu jums vēlas uzdot kāds zilās kartiņas jautājumu. Rūbiga kungs, jūs atbildēsiet, jā, lūdzu. Paldies, eh, gribēju pateikties Mato Adrovera kungam. Protams, eh, zivsaimniecība Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska tautsaimniecības nozare, un eh, mēs patiešām vēlamies, lai mūsu zvejnieki varētu strādāt saskaņā normāliem noteikumiem, lai viņi varētu pēc tam arī šo lomu apstrādāt, vai jums. Vai tātad jums šķiet, ka uh, šeit ir drīzāk ieguvumi vai zaudējumi, ņemot vērā šos divpusējos nolīgumus? Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īstenībā šo jautājumu vajadzēja uzdot komisijai. Man šķiet, ka nolīgumi patiešām ir apmierinoši, bet ja jūs pavaicāsiet katrai valstī atsevišķi, uh, Spānijas eh, kvota ir kļuvusi lielāka, gandrīz par 40 tūkstošiem tonu. Nu jā, zvejniekiem būs eh, tāda lielāka drošības sajūta. Ja jūs runājat par interesēm, tad, protams, situācija varētu būt nedaudz atšķirīga. Bet vislabāk šo jautājumu būtu uzdot komisijai. Paldies, tagad Rodusts kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs, dārgās kolēģis, dārgie kolēģi. Dažbrīd eh, dzīve apsteidz Eiropas parlamenta darba kārtību. Esmu pat tiešām ļoti gandarīta, ka ir panākt vienošanās par makrēju krājumu apsaimniekošanu. It īpaši manu sirdi silda mm, tas, eh, kā tas varētu ietekmēt mūsu zvejnieku dzīvi visā Eiropā. Bet nestoties to visu, tomēr man šajā medus mucā ir eh, jāieliek kāda dārvas karote. Šis makrēļu karš īstenībā vēl nav atrisināts. Jāsaka, ka starptautiskā kopiena šeit ir pierādījusi savu nevarību. Uh, cieši partneri un labi draugi Ziemeļa Eiropā nevar pietiekami labi sadarboties, un galu galā zaudētāji ir uh, zvejnieki, kas nevar certificēt savu produkciju, un tas nu, nāk par ļaunu arī ekoloģijai. Uh, Jāsaka, ka šis konflikts par Fēru salu un Islandu salu kvotām eh, kļūst aizvien samilzušāks, un eh, arī šo valstu zvejnieki, tātad Islandas zvejnieki, mm, mm, Norvēģijas zvejnieki nevar certificēt nozvejoto produkciju. Norvēģija vēlējās parakstīt līgumu, bet tad, kad būs panākt vienošanās ar Islandi, eh, dārgie kolēģi, Es te nespriedīšu, kurai pusē vajadzētu piekāpties, kura ir bijusi pārāk stingra, bet esmu pārliecināta, ka nekavējoties ir jāievieš startautiski mehānismi, lai to visu varētu atrisināt, tīrā un godīgā veidā. Makrele, protams, nav pirmā un pēdējā zivs, kas migrē no vienas vietas uz otru un tādēļ rada problēmas um, starp Eiropas Savienības valstīm un tās kaimiņiem. Tādēļ mums ir jāievieš iniciatīvas, tas jādara nekavējoties, lai uzlabotu starptautiskās zivsaimniecības pārvaldību. Tāpat mums kopīgi ar parlamentāriešiem eh, no Norvēģijas un Islandes vajadzētu sadarboties biežāk un ciešāk. Tas pats attiecas arī uz um, vidusjūras valstu kaimiņu salām. Mēs nevēlamies šeit eh, iet makreļu karā. Nē, mēs vēlamies ieviest tādu godīgu politiku, kas nevienu nešķiro pēc piedarības. Paldies, tagad Bilbao Barandikas kundze. Paldies! Es arī labprāt būtu uh, šeit uzslavējusi Damanākī kundzi, komisāri, jo ir parakstīts nolīgums ar Fēru salām un Norvēģiju. Bet ir uh, jābūt uh, augstākam caurskatāmības līmenim, tāpat sadarbojoties ar Islandi, ir jāņem vērā zinātniskie atzinumi. Nedrīkst būt tā, ka Islanda tikai paaugstina un paaugstina savas nozvejas kvotas. Uh, Un kopš 2006. gada viņu kvota ir div, pieaugusi 23 reizes, bet, piemēram, Eiropas Savienības valstīm ir nepietiekam daudz kvotu, lai mūsu zvejnieki varētu šo rūpalu turpināt un vēl būt uh, ieguvēji no tā. Komisija, nu, vai jūs varētu uzlikt uh, sankcijas Islandē? Es labprāt tā gribētu arī vairāk kontroļu. 40 tūkstoši tonu, eh, tā ir kvota, ko saņems Spānija. Vai eh, jūs arī piešķirsiet kvotas Basku flotei? Paldies! Tagad nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Lovins kundze. Klimata pārmaiņas ir notikušas un. Jāsaka, ka makrelis ir tāds, tāda kā ilustrācija, izpausme konfliktam, un mēs šādas situācijas pieredzēsim aizvien biežāk. Ir aizvien vairāk plūdu, ir sausuma periodi, dzīvnieki dodas prom no savām sākotnējām dzīvotnēm, arī zivis sāk aizvien biežāk migrēt. Mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas tik smagi ir cietuši no klimata pārmaiņu uh, sekām. Uh, Mums šīs problēmas ir kaut kā jāatrisina. Makrēlas uh, migrē aizvien tālāk uz ziemeļiem. 2013. gadā mums teica, ka piekļuva datiem ir tik nožēlojama, ka vispār nav iespējams izsekot krājumu kustībai. Uh, Tikai divas flotes mums sniedz informāciju, divu valstu flotes sniedz informāciju par jūrā atpakaļ izmestajām zivīm. Un eh, līdz ar to ir ļoti grūti izvērtēt, cik liela vispār ir šie krājumi kopumā. Un ICES mums neko nevarēja pateikt par ilgspējīgu eh, zivsaimniecību. Ir jāatrod uh, kaut kāda risinājuma, vienojoties ar Fērasalām, Norvēģiju un Islandi, bet katram ir jāuzņem sava atbildības daļa, savi pienākumi, rūpējoties par makreļu krājumiem. Makreļu krājumi tiek uh, vienkārši plicināti un jāsaka, ka ICES, uh, starptautiskā organizācija, nav varējis neko izdarīt, lai ieviestu ilgspējīgas zivsaimniecības principus. Mums ir jābūt stingrāk spēkiem, varbūt stingrākiem nekā pārējiem, un ja flotes mums nesniedz pietiekam daudz datu par nozveju un jūrā atpakaļ izmestajām zivīm, tad tām nedrīkst ļaut piekļuvi krājumiem. Tā tad nav datu, nav krājumu. Paldies! Tālāk Stevenson kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, es domāju, mazliet negodīgi uzbrukdama Nakī kundzei par to, ka viņa nav šeit. Viņa priekšādātāja konferencē skaidru gaišu pateica, ka viņai jābūt Salonikos starptautiskās kapacitātes cēšanas konferencē, un priekšādātāja konferencē jau nu bija jāzina. Viņi pie viņiem jāvērš, viņiem vajadzēja elastīgāk izturēties um, šīs diskusijas organizējot laikā, kad Damanī, Damanakī kundze būtu varējis būt šeit. Piekrītu Um, Galagar kungam. Mēs esam panākuši izšķirošu pavērsienu sarunās, lai arī piekrītu, ka 12,6% um, fēru salām un 15,6% rezervēšana Islandē un Krievijai ar cerību, ka viņi pievienosies šai, šim nolīgumam vēlāk, ir pārāk devīga attieksme. Vienīgais iemesls, kāpēc mums tas ir izdevies, ir tāpēc, ka uh, Um, it mums pas ir teikusi, ka krājumi ir būtiski pieauguši. Mums ir 1,2 miljoni tonu atļautā nozveja, kas bija krietni mazāk pirms vairāk gadiem. Iespējams, ka tas nav ilgspējīgs daudzums, un ilgtermiņā mēs varētu no tā ciest, bet, mm, tā, bet pašreiz šobrīd tās ir laba ziņas. Paldies Stīvensona kungam, tālāk Ferēras kungs, pusotra minūte. Paldies! Priekšādātāji, paldies! Komisāra kungs! Nu, pat dzirdējām par vidas apstākļiem, par laika apstākļiem, kas ietekmē migrējošos, eh, migrējošo sugu izturēšanos. Un tāpēc kvotu sadalījumā būtu jāatspoguļo šī, re, šī relatīvā, šis relatīvais zivju at, ierašanās biežums pie attiecīgiem krastiem. Un tas, protams, jāņem arī tad, kad iznēm sarunas ar citām valstīm kad īstenojam sarunas ar trešām valstīm. Ziemeļa austruma Atlantijas zivsaimniecības kontekstos kvotas sadalos starp dalībvalstīm ir nopietni jāapspriež šie empiriskie dati. Portugālē, piemēram, ir būtiski sardīņu krājumi nacionālajos ūdeņos. Tie ir pieauguši pēdējā laikā, tie ir lūk, visam konkrēti dati, un jāpaturprātā reālā situācija par krājumu atrašanos. Un kvotas ir jāpiešķir daudz ātrāk un efektīvāk. Atspoguļojot pašreizējo sugu sadalījumu un izvietojumu Tātad krājumi ir jāizpēta un jāskatās, cik daudz to ir. Un tikai šādā veidā mēs varam nonākt pie objektīva viedokļa un varam atbilstīgi pārvaldīt krājumus. Paldies, nākamais runātājs Kunkungs. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Palūkojoties uz 2009. gadu, mēs visi e, atceramies, ka tobrīd Islanda atradās bankrota priekšā. Viņi lūdza palīdzību Eiropas Savienībai un apgalvoja, ka vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, bet, protams, e, katram, kas vēlas par tādu kļūt, ir e, jāievēro konkrētas normas. Tika runāts par tādām īpašām struktūrām 130 tūkstoši tonu makreļu. Nu, ar to tika pārkāpti visi noteikumi. Tas eh, ļoti eh, nopietni eh, apdraudēja visus makreļu krājumus Eiropā. Mums ir jācīnās pret šādu attieksmi, lai mūsu zvejas flotes neciestu no vēl lielākiem uh, trūkumiem un negodīgas attieksmes. Jā, eh, līguma noslēgšana ar Fēru salām un Norvēģiju ir labs solis uz priekšu, bet mēs gribam eh, redzēt, kāds ir nozvējis kvotas tajās valstīs, kas nepiedara ES, un, protams, ir jādomā arī par kopīgo krājumu stabilitāti. Ir jāvienojas, jā, ir labi, ka mums ir vienošanās ar Norvēģiju, un Norvēģi arī tagad zinās, cik uh, um, liela ir to kvota, cik daudz makreļu viņi var zvejot, un kas notiek Baltijas jūrā. Tur mums ir kopīgas nozvejas teritorijas piemēram, netālu no Graisvaldes, uh, sīļķu krājumi un citas zivis. Un viņiem ir jāņem vērā noteiktās normas, eh, arī Norvēģiem, piemēram, eh, saskaņā ar MSC, eh, certificējot nozvejoto siļķi, un tikai tā mēs varam panākt godīgu konkurētspēju, lai arī zivīm, kas uh, peld Meklēmburgas priekšpomerānijas teritoriālajos ūdeņos, būtu labāka nākotne. Paldies! Paldies, Kūn kungam, tālāk Sančes Prasēdo. Pusotra minūte. Priekšādātāji, paldies! 2014. gads visdrīzāk būs tas gads, kad mēs beigsim šos makraļu kārus beidzot ne tikai ar trešām valstīm, bet arī starp dalību valstīm. Pavisam nesen redzējām, ka Galīcijas zvejnieki izgāja demonstrācijās šo kvotu dēļ. Mums ir jāatbrīvojas no nestabilitātes un no neskaidrības, kas ir piekrastas kopienās. Ir jābūt eh, atbilstīgam, taisnīgam līdzsvaram arī dalību valstīs un starp dalību valstīm ir jābūt atbilstīgam sadalījumam attiecībā uz šiem krājumiem, kas atrodas piekrastes ūdeņos, arī attiecībā uz tiem krājumiem, kas, kur savukārt piekrastes ūdeņos ir maz. Un nevar būt tā, ka, piemēram, Islandē tiek piešķirt uh, piešķirts tik daudz, ir jābūt kaut kāda veida ilgspējības noteikumiem, protams, kur Islanda un Fērsals ir iekļauti. Ceru, ka sarunās mēs tomēr izturēsimies strikti pret Islandi un izveidosim attiecības at, uz atbilstīgiem pamatiem ar viņiem, tieši tāpat kā attiecībā uz Norvēģiju, kur ūdeņos krājumi ir pieauguši par 30%, kā mēs esam dzirdējuši. Un šī divpusējā vienošanās ar Norvēģiju, eh, nu, panāks to, ka krājumi pieaugs vēl vairāk. Tas attiec arī uz jūras asariem. Mēs zinām, uh, ka jūras asaru krājumi pie, ir pieauguši, un tas ir jāizmanto. Paldies tālāk, Karī kundze, vienu minūti. Paldies! Labi, ka mēs virzamies pareizajā virzienā, bet eh, kamēr Islanda nav daļa no nolīguma, nav parakstījusi to, tikmēr problēmu pilnībā atrisināt nevar. Nav Komisijas politika ir ļoti īpatnē, te jau nerunājam par ilgspējību, bet gan par līdzekļiem. Mēs tāpēc uzskatu, ka šis jautājums par Fērsalām un Islandu nav atbilstīgi risināts. Te nu mēs redzam, cik alkatīga ir Eiropas Savienība. Un es gribētu jūs lūgt nevirzīties uz priekšu ar sankcijām. Uh, bet mums ir vajadzīgs nolīgums. Paldies, Van Nistelroja kungs, divas minūtes. Paldies, man šis līgums patiešām rada gandarījumu, un tas ir labi arī mūsu zvejniekiem un uh, eh, zīvju krājumiem. Es domāju, ka tās ir tādas uh, cerīgas um, nākotnes izredzes. Vienošanās ar Norvēģiju pierāda, ka ir iespējama stabilizācija Ja mēs runājam par jūras asaru krājumiem, tika uzdots mutisks jautājums, un mēs saprotam, runājot par zivu krājumiem, ka kaut kam ir jāmainās. Ja komisārs runā par decentralizāciju un reģionalizāciju, un ka tas visu atrisinās īstenībā, uh, Eh, fakti ir tādi, ka nekas netiks atrisināts. Nav pietiekam daudz faktu, nav pietiekam daudz eh, zinātnisku atzinumu, un Kadeka kunga iniciatīva ir domāta, lai kaut ko mainītu, lai kaut ko darītu lietas labā lai eh, ilgtermiņā mēs varētu parūpēties par labāku zivs, zivsaimniecības bagātību apsaimniekošanu. Uh, Tā tad ir jāmaina sava rīcība, un Kadeka kunga jautājumā ir padomāts arī par normām, kā piesaistīt pietiekami daudz zinātniskas informācijas Eiropas līmenī. Un, ja ir panākta vienošanās par zivsaimniecības fondu, par to mēs runāsim nākamēnes, un mums jādomā par administratīviem, personāla un finansiāliem līdzekļiem, lai veiktu pietiekami daudz izpētes un lai arī kontrols būtu pietiekami efektīvs. Centrāli pret decentralizēti, jā, ir jāievēro arī subsidaritātes princips, bet eh, Es gribu, lai jūs, Damanaki kundzei, ļoti eh, precīzi pastāstāt, par ko mēs te šodien runājām, lai mēs varētu beidzot eh, parūpēties par makreļu krājumu saglabāšanu, lai jūs varētu mūs, eh, mums prezentēt iepriecinošas rezultātus. Paldies, tagad Tomā kundze, pusotra minūte. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi! Eiropas Savienība īstenos vēsturisku pagriezienu attiecībā uz zivju krājumiem ar šo nolīgumu un pievērsīsies ilgspējībai. Mēķis šobrīd ir tam līdz veidot arī tādus pasākumus, kas ietvertu jaunas prasības attiecībā uz partneriem. Pirmām kārtām pastāv jautājums par. Uh, veju, kas tika veikta iepriekš, kad eh, runājam par Franciju un 5000 tonnām eh, jūras asaru no mazajiem zvejas kuģiem. Nu, mūsu liek priekšā ar likumdošanas priekšlikums par jūras asariem, un šeit tiek iekļaut arī šie mazie mm, amatieru zvejas kuģi. nevaram noteikums attiecināt tikai uz profesionālajiem uh, zvejniekiem un uh, oficiālajiem partneriem. Ziņam, ka makreļu nozvēr ļoti paplašinājusies, un Eiropai nevajadzētu ciest no, no, no tā, ka Fērsals un Islanda ar to nodarbojas ļoti intensīvi. Uh, Ja runājam par krājumiem, uz kuriem kvotas neatiec, tad pēdējie skaitļi attiecībā uz vidusjūru liecina, ka nav nekādas saiknes starp zivju resursiem un ilgspējību šai kontekstā. Ļoti īpatnēji. Bet ir galvenajam mērķim jābūt efektīvai. Paldies! Tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Un vispirms fragā Esteves kundz lūdzu. Pre, paldies priekšādātāji! Domāju, ka ir ārkārtīgi labi, ka ir tika panākta vakar Londonā šī vienošanos. Tas nāks par labu Eiropas zvejniekiem un savukārt vērsīsies pret nelegālu nozvēju, nu, ko, piemēram, īsteno islandieši. Tagad mūsu rīcībā ir juridiski instrumenti, um, kas Eiropas Savienība, pastāv Eiropas Savienībai un ko var izmantot, lai regulētu tirdzniecību ar šīm valstīm. Tas tā tad ir labi. Jo jāsaka, ka zvejnieki tiešām bija nonākuši jau līdz pacietības robežai attiecībā uz makreļu zveju, un ar šīm kvotām viņiem tomēr tiks dotas vairāk iespējas. Spā, Spānijā, piemēram, kvotu apjoms ir būtiski palielināts. un mums jāpārliecina, ka arī valstī piešķirtās kvotas tiek atbilstīgi un taisnīgi sadalītas. Piemēram, Ziemeļrietumos un Kantabrijā. Cerams, ka šeit tālāk problēma vairs nebūs. Paldies. Priekšādētāji turpina. Un dod vārdu Maginas kundzei paldies. Šorīt mēs visi sakām, ka atzinīgi vērtējam Londonā panāktu vienāšanās vakar vakarā. Tas notika starp Eiropas Savienību, Fēru salām un Norvēģiju, jo vēlamies, lai zveja notiktu atbildīgā veidā un arī šo vienošanos vērtējumu atzinīgi problēmas tomēr pastāv. Nu, pozitīvais ir tas, ka Islandē nebūs pa pastiprināta piekļuvējas e ūdeņiem, un no īrijas puses tas ir ļoti svarīgi, vēl mēs aizsargāt īrijas zvejniekus. Par e, kvotām, kas pieejamas īrijas, e, e Islandas zvejniekiem, e, priecājamies, ka ir. E, palielinājums līdz 1500 tonām, jo makrela Sīrija ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, Bet tieši tāpat kā visi citi, mēs esam nobežījušies par to, ka palielināts krājuma daudzums tiek piešķirts fēru salām. Un tiek paredzēts palielinājums arī Grenlandai, Krievijai un Islandai. Tas tiešām rada bažas. Bet, nu, protams, ir labi, ka vienošanās ir panākta. Tā rezultātā Eiropas Savienība varēs izmantot arī sankcijas attiecībā uz nelegālu zveju un līgumu pārkāpošajām pusēm. Paldies. Tālāk eh, došu vārdu komisāru kungam, jo brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Lūdzu, Lamandovska kungs. Paldies, paldies vēlreiz, ka pie uzdevāt šo jautājumu un izteicāties. Jāsaka, es gribu aizstāvēt vakar panākto vienošanu. Es domāju, ka tā ir līdzsvarota, rada stabilu ietvaru zvejniecībai. Un kas attiec uz Islandi, protams, te mums ir neliela vilšanās, bet es domāju, ka tas ir vēl viens centiens Islandi ietvert kopējā sistēmā Un šāda veida centieniem jānāk pirms sankcijām. Par Grenlandu runājot, e, vienpusēja rīcība, protams, rada bažas. Tas, ka tā nemeklē šī, šīs piekrasts valsts statusu, nevēlas to iegūt. Damanakī kundze tiešām ir ļoti svarīgā sanāksmē šobrīd, bet viņa vakar apsolīja, ka viņa iedala, ied, iedziļināsies e, visās detaļās, kad, nākamai, tad, kad nākamreiz viņai šāda iespēja tiks dota. Redzu, ka parlamentam tas e, e, īpaši nepatīk, bet tās ir dalība valstis, kas sākotnēji atbilst, atbildīgs par zivsaimniecību un kvotām. Es dzirdēju, ka jūs teicāt, lūk, sankcijas pret Islandi, to ņemu visu vērā. attiecībā uz makreļu nozvei, tātad sankcijas tām pusēm, kas līgumu nenoslēdz, bet runājot par Eiropas mērogas kvotām jūras asariem. Redzu, ka jūs piekrītat tam visam par to. Paldies. Paldies komisāru kungam, saka priekšādātāji. Pirms pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta man ir pāris paziņojumi. Vācijas varas iestādes man ir informējušas, ka Aneta Kuņas aizstās Klaus Hainu Lēni sākot no 2014. gada 12. marta saskaņā ar 7. pantu 1. punktu par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vēlēšanās.